Eh, ir uzsākusi Dobromīra Sožņēts, Aleksandra Gabrieča, Giancarlo Skotā un Danilo Oskar Lančīnī eh, mandātu un viņu mandāti tika apstiprināti 19. martā, 4. aprīlī, atbilstoši 17. aprīlī, 17. aprīlī 2018. gadā, vai ir kādi iebildumi?